Uh, so, good morning, everybody. I think we're ready. Labrīt. Es domāju, ka mums ir jāsāk darbs. Our two co-rapporteurs. Es redzu, ka mūsu divi līdzreferenti par šo nākamo ziņojumu jau ir klāt. Sirsnīgi vēlos viņus pie mums sveikt. Es gribētu arī sveikt pie mums uh, taksot ģenerāldirektorāta darbiniekus. Zeļinska kungs mūsu komitejā ļoti labi zināms. Viņš ir strādājis pie muitas reformām un uh, Pie tā mēs arī ļoti piestrādājām. Tāpat arī es gribētu sveikt Anna Bolī, kura e, mums prezentēs šo jauno priekšlikumu. Tātad, administratīvi paziņojumi. Es vēlētos atgādināt, ka šī sanāksme ir visiem pieejama tieši saistē, un mums ir jābeidz līdz e, pulkstens desmitiem, tāpēc, ka pēc tam ir paredzēta balsošana. Uh, Eh, vēlreiz atgādināšu, ka vienojāmies par balsojumu samainīšanu vietām. Vispirms balsosim par Bīlānā ziņojumu. Tātad tas būs tāds lielāks balsojums, un pēc tam būs vienkārši apstiprinoši balsojumi par publisko iepirkumu. Šī priekšlikuma pamats ir tāds, ka tas ir jauns priekšlikums par muitas pārkāpumiem un sankcijām. Ir skaidrs, ka mums nebūs laika to izskatīt šī sasaukuma laikā, taču Mēs uzskatījām, ka šīs komitejas ieguldītais darbs, jo īpaši Ligrības kundzes vadībā, ko es apsveicu, jo viņa ir referente par muitas pakotni, ir noteikti jāsaglabā. Šī komiteja ir pārskatījusi priekšlikumu, ir pārdomājusi stratēģiju, un iespējams mēs vēlētos arī nākt klajā ar dažādiem, dažādām politiskām nostātnēm rezolūcijas formātā. Mēs uzskatām, ka šeit esam strādājuši kopā. Mēs gribētu arī aicināt eh, tāds partijas grupas un sociāldemokrātu mm, referentus sastrādāties. Tātad Ligripas kundze no tautas partijas grupas un Gebhards kundze no sociāldemokrātiem. Pēc tam, kad mēs būsim uzklausījuši komisiju un dzirdējuši par to, par ko tad ir šie priekšlikumi, es došu vārdu referentiem, komentāriem. Tāpat arī citi kolēģi varēs izteikties, un viņi varēs piedalīties arī rezolūcijas gatavošanā. Referenti un es jūs informēs par laika grafiku, un tātad mēs varēsim arī spriest par to, kad šis jautājums nonāks plenārsēdē. sēdē. Tūlīt arī došu vārdu Anēbolī, kura mums prezentēs priekšlikumu. Varbūt Zaļinska kungs vēlas mūs iepazīstināt ar, arī ar šī, ar šī priekšlikuma saturu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi ievadvārdi. Vispirms man ir jāsaka liels paldies jums, Ligripas kundzei un arī komitejai un parlamentam par uh, ieguldīto darbu pie Savienības muitas kodeksa. Tas varbūt nav šīs dienas darba kārtībā, bet es tomēr nevarēju atturēties to nepieminēt. Prezentācijā jūs redzēsiet, ka šeit ir runa par ļoti lielu projektu. Tas ir taksot ģenerāla direkt, direktorāta iniciatīva. Pie tās ir strādājuši mani kolēģi. Es ceru, ka līdz ar to šo projektu arī visi pietiekami novērtēs. Gribu teikt, ka tas ir tāds kā neliels Eiropas Savienības stūrakmens. Jūs redzēsiet, cik ļoti atšķirīga ir situācija dalībvalstīs. Šis ir viens no ļoti svarīgiem projektiem, kas veicinās Eiropas Savienības integrāciju. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Tagad dodu vārdu Nebolī. Thank you, Chairman. Good morning. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem! Es eh, sniegšu jums īsu pārskatu par to, ko mēs Eiropas komisijā esam sagatavojuši attiecībā uz muitas pārkāpumu harmonizāciju un muitas sankciju pietuvināšanu. Vispirms īsi vārdi par šīs eh, idejas dzimšanu. Mēs esam redzējuši, ka Eiropas parlaments visos savos ziņojumos stāsta, ka Kaut kas ir jādara attiecībā uz atšķirīgajiem dalību valstu režīmiem muitas sankciju jomā. Šeit jūs redzat manas prezentācijas plānu. Mēs vēlējāmies saprast, kas īsti notiek dalību valstīs. Sākām darbu 2008. gadā. Mēs izstrādājām projektu kopā ar 24 dalību valstīm, kas šajā projektā piedalījās brīvprātīgi. Mēs vēlējāmies saprast, kāda ir tiesiskā situācija attiecībā uz muitas pārkāpumiem un sankcijām. Īstenībā sistēmas izrādījās ļoti atšķirīgas. Mēs uzskatījām, ka ir ļoti dīvaini, ka mums ir pilnībā harmonizēta muitas likumdošana, proti muitas kodeks, savienības muitas kodeks, kas arī pašlaik ir spēkā, taču šīs um, saskaņotās likumdošanas ieviešana ir ļoti atšķirīga. 2010. gadā tika gatavots pamata ziņojums, tātad mēs strādājām divus gadus kopā ar 24 dalību valstīm, kas piedalījās brīvprātīgi, un ziņām atklājās, ka 16 dalību valstīs ir jaukta sistēma, ir paredzēti gan krimināls sodi, gan arī nekrimināls sodi par muitas pārkāpumiem. Uh, Astoņām dalībvalstīm no 24 ir tikai krimināli sodi. Tas nozīmē, ka pat par ļoti nelielu pārkāpumu tiek piemērots krimināls sots. Pēc tam šajā astoņu dalībvalstu kategorijā, tātad, kur ir paredzēti krimināls sodi, ir noteikti finanšu sliekšņi, kas ir tāda kā robeža starp kriminālu un nekriminālu sodu. Un tie ir 266 eiro līdz 50 tūkstoši eiro, tātad ļoti lieta amplitūda. Mēs arī redzam stingro, stingras atbildības pārkāpumus, kur uh, tiek noteikta uh, pārkāpēja vaina 11 no 24 dalībvalstīm. Kā jūs redzat, īstenošana patiešām ir ļoti atšķirīga, un mēs uzskatījām, ka tas ir mazliet dīvaini muitas savienībā un iekšējā tirgū, kur ekonomiskajiem operatoriem ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi. Bez tam, kā jau jūs zināt, muitas kodeksā esam parādījuši, um, esam paredzējuši autorizēt ekonomiskā operatora statusu. Šeit ir paredzēti vairāki kritēriju, viens no tiem ir ievērot muitas tiesību aktus. Jūs jau varētu iedomāties, ka, ja jūs uh, izpildat šos nosacījumus vienā dalību valstī, kur iespējams nav paredzēts nekāds sots par konkrētu pārkāpumu, kamēr citā valstī par to pašu pārkāpumu tiek piemērots krimināls sots. Tas, protams, nozīmē, ka ekonomiskajiem operatoriem netiek piemēroti vienādi spēles noteikumi. Attiecībā uz laika termiņu, kādā tiek piemērots sots vai arī tiek īstenots sots, ir noteikti ļoti atšķirīgi sliekšņi dalību valstī. Tas var būt viens gads vai 30 gadi. Tāpat vienā dalību valstī vispār netiek noteikti nekāda laika termiņi. Var iedomāties, ka uzņēmēji darbības pasaulē, kur jūs darbojaties kā ekonomiskais operators un jūs gaidāt eh, spriedumu vai jūs esat vainīgi šajā pārkāpumā vai nē, tad šī gaidīšana var novest jūs pie bankrota. Noteikti, ka šī situācija būtu jālabo. Pastāv arī atšķirīgas situācijas attiecībā uz juridisko personu atbildību. 15 no 24 dalību valstīm ir um, juridiskās personas atbildība, taču pārējās valstīs atbild, šāda atbildība netiek paredzēta. Tas rada problēmas ne tikai juridiskā ziņā, bet tas rada arī uh, grūtības autorizētā ekonomiskā operatora gadījumā. Pastāv arī atšķirīgas soda procedūras, pastāv arī izlīguma iespējas dažās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka līguma, likumā ir paredzēts sots, bet es mēģinu atrisināt situācijas starp muitas iestādi un ekonomisko operatoru, lai nu, vienotos par uh, sodu. Šī procedūra nav cauradzama, un 15 no 24 dalībvalstīm pastāv šāda iespēja muitas pārkāpuma gadījumā. Jūs noteikti nebūsiet pārsteigti, uzzinot, ka lielākā daļa no dalībvalstīm, kur ir paredzēta šāda procedūra, paredz tikai kriminālu sodu par muitas pārkāpumiem. Tagad konkrēts piemērs, lai mēs saprastu, par ko īsti ir runa. Piemēr, piemēram, šāda situācija. Uh, kāda, kāds uzņēmums ir iesniedzis eksporta deklarāciju divas dienas pēc tam, kad preces ir iekrautas konteinerā. Vai šis ir pārkāpums vai nē? Tas ir pirmais, kas mums būtu jānoskaidro. Vienā dalībvalstī tas netiek uzskatīts par pārkāpumu vispār, tas nozīmē, ka nekādas sankcijas netiek piemērotas. Deviņās dalībvalstīs tas ir krimināla pārkāpums, un ir paredzēti divi veidi sodi naudas sots, tas varētu būt arī krimināls sots, no 1250 eiro līdz 1 miljam, miljonam 800 tūkstošiem eiro. Un tie ir fakti eh, no 2010. gadā. Iespējams, ka summa tagad ir mainījusies, taču jūs redzat, cik milzīgas ir atšķirības starp eh, viena veida eh, sodiem. Divās no deviņām dalībvalstīm, kur ir paredzēts krimināls sots, ir paredzēts pat uh, cietumsots par šādu veidu pārkāpumu. Nekrimināli sodi un sodi, kas nav sāstāmi ar kriminālu sodīšanu, ir 15 dalībvalstīs. Te ir paredzēti sodi no 3950 eiro līdz 50 tūkstošiem eiro un gan kriminālā, gan nekriminālā jomā ir paredzēta izlīguma procedūra. Kā jūs redzat, pastāv ļoti liels atšķirības starp dalībvalstīm, kas šo pārkāpumu vispār neuzskata par sodu, un starp dalībvalstīm, kur ir paredzēts krimināls sods ar, tūkstu, ar 1 miljonu 800 tūkstošiem eiro naudas sodu un pat ar ieslodzījumu. Protams, šis priekšlikums ir eh, sagatavots apzinoties to, ka mēs neat, neatrodamies tādas kā uz muitas salas. Mums ir jāsaprot, ka eh, šādi nosacījumi ietekmē muitas eh, procedūras. Piemēram, mums ir jāņem vērā dažādas direktīvas un jo īpaši tiesību akti, kas ir paredzēti uh, cīņai pret krāpšanu. Tā kā mēs visi strādājam taksot ģenerāldirektorātā, mums bija vienkārši pielāgot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Tāpat arī ir jauna padomas regula, 1995. gada regula, kur ir runāts par tādiem pašiem tematiem, bet šeit ir runa par sodiem, kas nav krimināls sodi. Protams, mēs ņēmām vērā arī Savienības muitas kodeksu, ko jūs tagad noteikti ļoti labi pazīstat. Un mēs uh, savā priekšlikumā apskatījām pārkāpumu sarakstu, kas izriet tikai un vienīgi no Savienības muitas kodeksa. Īsti nezinu, kas ir nākamais. Tagad pāris vārdu par uh, saistību starp eh, PIF direktīvu, tātad priekšlikumu direktīvai un mūsu priekšlikumu. Uh, Daļ, daļa no aptvēruma pārklājas, bet pilnībā šis pārklājums nav uh, kopīgs. Attiecībā uz finansiālo interešu noteikšanu daļa no direktīvas ir saistīta ar muitas nodevām, taču, kā jūs zinat, muitas administrācijas pienākumi ir daudz plašāki nekā tikai ienākumu iekasēšana, un uh, Proti, muitas iestādēm ir jāaizsargā sabiedrība no dažādiem drošības apdraudējumiem. Ja tāpat ir jānodrošina, lai visas formalitātes būtu pabeigtas, tā skaitā arī dažādas muitas formalitātes. Tātad daļēji šie pienākumi pārklājas, bet daļēji nē. Ko mēs darīsim ar šo mm, kopējo pārklā, pārklājumu? Mums ir jāizvairās no dubultošanās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums vajadzētu atrast konkrētus kritērijus, kur tiktu piemērota šī direktīva un kur tiktu īstenota nākamā PIF direktīva. Piemēram, desmit tūkstošu slieksnis, kur ir runa par finansiālajām interesēm. Tāpat arī ir jāizslēdz pārkāpumi, kuri ir izdarīti bez nolūka. Mūsu direktīvā mums ir paredzēti tā saucamie augstās atbildības pārkāpumi. Mūsu kolēģi no tieslietu ģenerāldirektorāta ir atklājuši, kur šīs robežas varētu būt. Tātad mūsu priekšlikums papildina PIF direktīvu un papildina arī visus tiesību aktus, kur ir runa par finanšu interesēm. Noslēgumā mums ir arī pāris pantu Savienības muitas kodeksā, kas runā par muitas sodiem. Tātad Tie ir spēkā jau kopš modernizētā muitas kodeksa stāšanās spēkā. Es parādīšu jums, kas tieši ir iekļauts direktīvā, bet vispirms es jums gribētu izklāstīt mūsu nosacījums, kāpēc mēs uzskatām, ka šī pārobeža muitas pārkāpuma joma ir tik būtiska. Mūsdienu uzņēmēja darbībā ekonomiskie operatori ir ne tikai Eiropas Savienības operatori, bet arī globāli operatori. Uh, Tas nozīmē, ka attiecībās ar muitu 80% gadījumu šie operatori ir globāli. Dažkārt ir ļoti grūti saprast, kur tieši pārkāpums ir noticis un kādā veidā rīkoties. Ir vajadzīga sadarbība starp muitas iestādēm, ir jārunā vienā valodā, lai varētu um, atrisināt šo situāciju, kur ir pārkāpti muitas tiesību akti. Ja pastāv šāda pati, ja nepastāv vienāda muitas pārkāpuma kvalifikācija, tad šīs vienādās valodas nav un nav arī iespēju šo situāciju atrasināt. Mēs uzskatījām, ka ir vajadzīgas kopējas atsauces. Tāpat arī ir jāņem vērā tas, ka ir citas politikas, piemēram, lauksaimniecības politika, mm, PVN un vides politika, kur muitai tiek piešķirta īpaša loma. Te ir paredzēta ne tikai sadarbības starp muitas iestādēm, bet arī starp muitas iestādēm un citu veidu iestādēm pat citās dalību valstīs. Protams, mēs ņēmām vērā arī pārobežu elementu, nevis idēm princips. Tas nozīmē, ka nedrīkst sodīt divreiz par vienu un to pašu pārkāpumu. Tas nozīmē, ka tātad pārkāpēju nedrīkst sodīt divreiz. Tagad galvenie mūsu priekšlikuma uh, punkti. Mērķis tātad ir pārvarēt plaisu starp atšķirīgajiem tiesību režīmiem, kā es to parādīju iepriekšējā piemērā, lai nodrošinātu, ka kopienas muitas tiesības tiktu vienādi piemērotas visā muitas teritorijā Eiropas Savienībā. Uh, Tas tiek darīts ar kopēju muitas pārkāpumu sarakstu, ar kopēju nomenklatūru, kas ļauj mums saprast, kuri tieši ir muitas tiesību pārkāpumi. Un pārējā daļā ir harmonizācijas daļa. Mums ir daļa, kas nav harmonizēta, jo mēs sapratām no šī 24 dalību valstu pētījuma, ka ir neiespējami harmonizēt dalību valstu tiesiskos režīmus tā būtu politiska pašnāvība, jo katra dalībvalsts vēlas saglabāt savu tiesību sistēmu. Taču mēs uzskatījām, ka plaisa kaut kādā veidā ir jāaizpilda, nodrošinot kopēju platformu attiecībā uz sodiem. Tātad kopējs ietvers sodu uzlikšanai. Šeit ir jāsaprot, kāda veida sankcijas tiek piemērotas un kāds ir sankciju apmērs, kura ietveros, protams, tiek uh, nodrošināta zināma elastība. Tiesiskais instruments, ko mēs izvēlējāmies šī elastīguma saglabāšanai, ir direktīva. Mēs būtu varējuši ieteikt regulu, taču mēs uzskatījām, ka mums ir zināma veidā jārespektē atšķirības tiesību struktūrā, un mums ir jāatstāja iespēja dalībvalstīm transponēt šos jaunos elementus savā likumdošanā. Tieši tāpēc mēs izvēlējāmies direktīvu. Tātad esam izveidojuši kopēju pārkāpumu sarakstu, kas pilnībā balstās uz kopienas muitas kodeksu. Ja jūs apskatīsiet pārkāpumu aprakstus, tad vienmēr šeit būs atsauce arī uz kopienas muitas kodeksu. Mums ir trīs eh, pārkāpumu kategorijas stingrās atbildības pārkāpumi, tas nozīmē, ka šeit nav jāmeklē vaina vai nolūks vai kaut kāds subjektīvais elements. Tie ir tādi nelieli pārkāpumi, kas ir vairāk vai mazāk formāli. Mēs sapratām, ka dažās dalību valstīs redās problēmas ar šiem objektīvās atbildības pārkāpumiem. Nākamais ir mm, pārkāpumi, kas ir izdarīti neuzmanības dēļ. Šeit ir jāpierāda šī neuzmanība, tad tas ir subjektīvs elements. Un pēdējie pārkāpumi ir tie, kas ir izdarīti tīši. Mēs sākam tātad ar mazāk nopietniem pārkāpumiem, striktās atbildības pārkāpumi, pēc tam ir vidējais līmenis nevērība vai neuzmanība, un pēdējais ir eh, tīši izdarīti pārkāpumi ar nolūku. Katram šī pārkāpuma veidam, katrai kategorijai mēs esam paredzējuši kopēju sankciju ietvaru, kas e, šķiet efektīvas, proporcionālas e, sankcijas, kas aptur no pārkāpuma veikšanas nākotnē. Mēs e, izvēlējāmies naudas sodus, jo mēs uzskatām, ka tas ir kopējais elements, ko mēs atklājām visās šajās 24 dalībvalstīs, kas piedalījās projektā. Vai nu šeit ir runa par kriminālu sodu vai eh, administratīvu sodu, abās dalību valstu kategorijās ir paredzēti naudas sodi. Kritērijs, ko mēs izvēlējāmies, un tas mums radīja ļoti daudz bažu, ir uh, preču vērtība gadījumā, ja runa par muitas nodevām, vai arī um, konkrēta summa gadījumā, ja muitas nodevas nav iesaistītas. Protams, ka dalībvalstīs ir arī vaina pastiprinošie un vaina mīkstinošie atbildības pastiprinošie un atbildība mīkstinošie apstākļi. Mēs esam ņemši to vērā, eh, jo direktīvas 12. pāntā mēs esam uzskaitījuši konkrētos apstākļus, kas kompetentajai iestādē ir jāņem vērā, tad, kad tiek piemēroti sodi par konkrētu pārkāpuma veidu. Tāpat arī mums ir paredzēta juridiskās personas atbildība. To mēs esam noteikuši. Un tām dalībvalstīm, kas pašlaik neparedz juridisko personu atbildību, nāksies šādus noteikumus ieviest. Tas nav nekas jauns, jo PIF direktīvā mums arī ir paredzēts pants par juridisko personu atbildību. Daži procesuālie aspekti. Nevēlējāmies iedziļināties procedūras detaļās un vai kā rīkoties muitas pārkāpuma gadījumā. Mēs saprotam, ka ir jārespektē dalību valstu atšķirīgā tiesiskā kārtība, taču mums kaut kas ir jādara attiecībā uz muitas pārkāpuma noilgumu. To jūs atradīsiet 13. pāntā. Mums ir jāaptur procedūra, ja paralēli tiek uzsākta krimināla, uzsāks krimināla process pret šo personu saistībā ar tiem pašiem faktiem. Tas ir jāņem vērā, jo eh, vienādu faktu gadījumā ir jāpieņem lēmums. Vai nu eh, šis gadījums tiek uzskatīts par kriminālu vai arī nē, tātad vai nu te tiek piemērota PIF direktīva vai nē. Dažkārt pastāv saikne ar šo pārkāpumu, tad šī procedūra ir jāpatur un ir jāgaida eh, krimināla procesa iznākums. Tāpat arī mums ir jāapskatās, kas notiek dalību valstī, kas uh, risina šo pārkāpumu gadījumā, šajā lietā ir iesaistītas vairākas dalību valstis. Un, protams, jāņem vērā arī pārobežu elementi šajā tiesību jomā. Esam paredzējuši arī pāntu par sadarbību starp muitas iestādēm tieši šī pārobežu elementa dēļ. Un Līdz brīdim, kad tiek piemēroti sodi vai sankcijas par konkrētu muitas pārkāpumu, iespējams ir vajadzīgi pagaidu pasākumi, lai varētu kaut ko iegūt no pārkāpēja. Tāpēc mēs to esam paredzējuši 17. pāntā, proti mm, preču konfiskācija, transporta līdzekļu konfiskācija vai arī kādu citu instrumentu konfiskācija, ja uh, tie ir izmantoti pārkāpumu veikšanai. To neuzskata par sankciju. Ja sankcija, tad, ja tā būtu sankcija, tad angļu valodā to saukt par confiscation, nevis par seizure. Iespējams, parlamenta gadījumā proposal, we, ha we have made the choice to be pragmatic. I... Mums ir jābūt pietiekami pragmatiskiem. Mēs, eh, protams, neparedzam harmonizāciju. Ideālā pasaulē tas būtu perfekti. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ir samērīgs un tas ņem vērā atšķirības starp dalībvalstīm. Tas balstās uz kopējām nostādnēm, kas tika noteiktas projektā 24 dalībvalstīm 2010. gadā. Protams, mēs sadarbosimies arī ar parlamentu un padomi, pateicamies par konstruktīvo ieguldījumu. Uh, Un noslēgumā es gribētu uh, pieminēt uh, sava priekškājēja vārdus. Viņš citēja kādu grieķu filozofu, kurš teica, ka according to what is necessary, κατά το χρέον, Tas, no kā lietas rodas, ir atbildīgs arī par to, uh, kur šīs lietas aiziet. Un katram ir jāmaksā sots par taisnības pārkāpumiem, ņemot vērā arī noticējušo laiku. Kāpēc es to pieminēju? Tāpēc, ka daudzi no vairākām dalībvalstīm mums teica, ka jūs esat mēģinājuši harmonizēt sankcijas jau kopš 80. gadiem. Kāpēc jūs to darat tieši tagad? Uh, Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka ir pienācis īstais laiks, uzņēmēja darbība kļūst globāla, un tagad mums ir kaut kas jādara ekonomisko operatoru labā, lai aizpildītu šīs plaisas un pārvarētu trūkumus, lai mēs varētu cīnīties pret kontrabandu un cita veida pārkāpumiem. Liels paldies, Anai Voglī, par ļoti precīzo prezentāciju diskusiju un Grieķijas prezidentūras laikā jūs arī balstījāties uz Grieķu filozofiju, un tas tiešām ir ļoti zīmīgi. Es gribu teikt, ka Briti vienmēr augstu vērtē pragmātisku pieeju. Jāsaka, mūsu komiteja pie šiem jautājumiem arī darbojas ļoti praktiski no praktiskā viedokļa. Es vēlreiz pateicos jums par uh, šo prezentāciju. Deputāti arī sasniegs ietekmes novērtējumu un esam saņēmuši arī ļoti vērtīgu uh, kopsavilkumu par šiem priekšlikumiem, kur viss ir ļoti skaidri izklāstīts. Tagad uzklausīsim mūsu kolēģus, kur ir strādājuši pie šiem jautājumiem, un došu vārdu vispirms Lek Legripas kundzei, kur ir mūsu referenti, pēc tam Gepfard kundze, Rūles kundze ir arī zālē un Koferatikums arī noteikti vēlas kaut ko teikt. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs, saka Legrips kundze, sveicu visus kolēģus. Vispirms vēlos pateikties Eiropas komisijai par šo prezentāciju, kas bija ļoti skaidra, ļoti precīza un balstījās pragmatismā ko jūs arī pieminējāt savas runas noslēgumā, bija arī pedagoģiski aspekti un ļoti skaidri argumenti, un es arī ļoti augstu vērtēju atsauces uz grieķu filozofiem jūsu uzstāšanās beigās. Mēs nedrīkstam aizmirst arī humanitāros aspektus Eiropas civilizācijā. Es gribu teikt, ka sāk, jau no sākuma es pozitīvi vērtēju šo direktīvas projektu un šobrīd, jāsaka, es uzmanīgi un ar lielu interesi un labvēlību sekoju eh, šā direktīvas projekta virzībai. Protams, man būs arī eh, iespējams uh, par to runāt vēl. Jāsaka, ka šis direktīvas projekts turpina to darbu, kas jau ir uzsākts šī sasaukuma laikā gan parlamentā, gan padomē, lai veiktu adaptācijas un modernizētu Eiropas Savienības muitas kodeksu. Uh, Mēs zinām, ka mūsu rīcībā esošais laiks ir ierobežots darbam pie šā jautājuma, ja mēs vēlamies kaut ko reāli sasniegt līdz uh, mūsu pilnvaru termiņu beigām. Un tādēļ mums ir jāizdara taktiska un vienlaikus stratēģiska izvēle mūsu IMCO komitejā attiecībā uz to, kā organizēt mūsu darbu Un um, mums drīzāk vajadzētu iz, uh, pieņemt rezolūciju, nevis uh, darba dokumentu. Manuprāt, rezolūcija ir tas uh, instruments, kas šobrīd ir svarīgāks. Un mūsu līdzreferenti IMCO komitejā Evelina Gebhārde arī uh, ir gatavas sagatavot rezolūciju balstoties uz mūsu reglamentu 110. panta otro daļu, lai parlaments varētu paust savu viedokli vēl pirms sasaukuma pilnvaru termiņa beigām. Un eh, tā kā mūsu laiks ir ierobežos, tad mēs neiedziļināsimies visās detaļās uh, šajā jautājumā, bet drīzāk paudīsim tādu vispārēju globālu attieksmi par šo direktīvas projektu un tā nozīmi. Un uh, man šķiet, ka mums arī ir jānorāda uz to darbu, ko esam veikuši šā sasaukuma laikā, strādājot pie muitas jautājumiem un Savienības muita kod, muitas kodeksa. Un es ceru, ka mums izdosies pabeigt darbu pie šā tiesību akta. Uh, Uh, paužot mūsu attieksmi, mūsu filozofisko pieeju, norādot uz muitas savienības priekšrocībām un uh, to, ka muitas kodeks to ir stiprinājis un konsolidējis. Šobrīd es gribētu minēt līdztekus komisijas teiktajam, ka šeit uh, muitas jautājumos pastāv tāds paradoks, ka šeit ir milzīgi izaicinājumi, kas saskars ar aktuālo situāciju ikdienu, ar to saskaras uzņēmumi uh, un uh, um, pastāv uh, notiek tirzniecības plūsmas visā pasaulē, un šeit ir ļoti tehniski aspekti, kas var uh, atbaidīt dažus uzņēmējus un uh, harmonizēta muitas darbība ļoti svarīga Eiropas Savienības iekšējā tirgus un visas Eiropas Savienības darbībai. Tādēļ tas vienmēr ir jāpatur prātā. Un to mēs uh, arī darījām, kad mēs pārskatījām un modernizējām Eiropas Savienības muitas kodeksu. Mēs vēlējāmies, lai muitas iestādes darbojas efektīvāk, lai tās sadarbojas, aizsargājot Eiropas Savienības iekšējo tirgu un nodrošinot mūsu ekonomikas konkurētspēju. spēju Un tā pašā laikā nākas konstatēt, ka Eiropas Savienības muitas kodeks, kas nosaka uh, noteikumus un pienākumus uh, uh autorizētiem uh, ekonomikas operatoriem, muitas iestādēm, tai virknē piemērošanas jomu, uh, uh, nākas konstatēt, ka ir lielas atšķirības. Strādājot pie Eiropas Savienības muitas kodeksa, mēs darbojāmies trim, trīs virzienos, es vēlos jums to atgādināt, jo šīs trīs virzieni, šie trīs mērķi arī mūs uh, Eh, iedvesmos darbā tuvoko mēnešu laikā, mm, strādājot pie direktīvas projekta. Tad eh, šeit pirmais jautājums ir Lisabonizācija, saskaņošana ar Lisabonas līgumu. Otrais elements ir modernizācija, eh, izmantojot jaunas procedūras un tehnikas. Un trešais virziens ir vienkāršošana šīs, šie trīs darbības virzieni būs arī jāturpina. Runājot par noteikumu un pienākumu pārkāpumu un par sankcijām saskaņā ar Eiropas Savienības muitas kodeksu, ir tiešām jāpapildina šis eh, darbs paturot uh, prātā trīs uh, darbības virzienus, trīs mērķus, uz ko mēs balstījāmies mūsu iepriekšējā darbā. Komisijas priekšlikums ir uh, ļoti skaidri atspoguļojas lielās atšķirības, kādas pastāv starp dalību valstīm un kuras nav bijis iespējams harmonizēt uh, attiecībā uz uh, sodu un sankciju piemērošanu. Uh, runājot par uh, sodiem, ir svarīgi, lai tie būtu samērīgi, efektīvi un uh, lai tie atturētu no turpmāku pārkāpumu izdarīšanas, bet, diemžēl, mēs praksē šos mērķus joprojām neesam vēl sasnieguši. Uh, šīs atšķirības uh, Eh, sankciju piemērošanā praksē eh, arī ir mm, apdrauda muitas iestāžu darbības saskaņotību un rada arī liels sarežģījumus ekonomikas operācijām tuvāko nedēļu mēnešu laikā mums arī jāpatur prātā tas, ka mēs vēlamies nivelēt pēc augstākā līmeņa, nevis pēc zemākā līmeņa harmonizācijas jomā. Tātad vienmēr ir jādomā par to, kā labāk aizsargāt mūsu iekšējo tirgu, mūsu ražotājus un arī nodrošināt muitas procedūru efektivitāti un caurskatāmību. Un tas pats sakāms arī par sankciju piemērošanu. Mēs turpināsim uh, šo darbu, cenšoties būt konsekventi, balstoties jau uz iepriekš paveiktu. Un uh, pārējot uh, no viena sasaukuma uz otru, mums ir jāstrādā ātrāk un jānosāk saspringtāks darba grafiks. Un noslēgumā es gribētu minēt dažus punktus, kuri varētu radīt problēmas vai kas varētu rosināt debatas tuvāko mēnešu laikā. Tātad jautājums ir par uh, tiesisko vai juridisko pamatu uh, Mums tas būs nopietni jāizvērtē direktīvas projektām, lai noskaidrotu, vai to nevajadzētu papildināt. Tāpat ir jādomā par manevrēšanas iespējām, kas tiek piešķirts dalību valstīm attiecībā uz šī, šo normu īstenošanu. Un vēlreiz vajadzētu izvērtēt, kaut arī tas jau ir darīts šajā projektā, tātad vajadzētu izvērtēt, saikni starp muitas pārkāpumiem, kas nodara kaitējumu Eiropas Savienības finanšu interesēm un jau esošās likumdošanas piemērošanu attiecībā uz principu ne bisinīdēm. Tā globāli skatoties uz šo jautājumu ir jāatka, vēlreiz jāatgādina pamatprincipi un jāatgādina mūsu komitejas viedoklis, lai mēs dotu skaidru, nepārprotam signālu mūsu pēcnācējiem. Paldies! Liels paldies par uh, uh, šiem, par jūsu analīzi, par sniegtajiem par šiem jautājumiem, ko jūs minējāt par uh, tiesisko pamatu, mēs tiešām varētu konsultēties ar mūsu juridisko dienestu. Tagad vārds Evelinai Gephárdai. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies arī Eiropas komisijai par uh, šī teksta uh, sagatavošanu. Uzskatu, ka šis teksts tiešām ir ļoti saprātīgs un patiešām ir vērts runāt par jautājumiem, ko jūs pieminējāt. Sankcionen, die vorgesehen. Šīs atšķirīgās sankcijas, kas ir paredzētas, vai arī šīs atšķirīga, šīs atšķirīgās problēmas varētu radīt patiešām lielus šķēršļus iekšējā tirgu. Tāpat arī šīs lielās atšķirības, kas pastāv, noved pie tā, ka cilvēki, kas vēlas rīkoties noziedzīgi, uh, protams, arī var izmantot šīs atšķirības savā labā. Un tieši tāpēc mums vajadzētu rūpēties, lai iekšējais tirgus netiek izmantots pārkāpumu veikšanai. Tāpēc es uzskatu, ka jau pamatos ir ļoti pareizi, ka esam sagatavojuši šo direktīvas projektu. Jūs pati arī um, pieminējāt to, ka mums vajadzētu pārdomāt, vai šeit ir jāizmanto regula vai direktīva. Uh, Uzskatu, ka jums ir taisnība sakot, ka direktīva būtu pareizais instruments. Patiešām, atšķirības starp eh, dalībvalstīm ir tik ļoti lielas, ka mēs eh, nevaram visu uh, vienkārši apkopot un teikt, ka tiks piemērotas tikai Eiropas Savienības tiesības un viss, kas ir bijis spēkā dalībvalstīs, ir jāatceļ. Tas noteikti būtu nepareizi. Tieši tāpēc elastīgums, ko nodrošina direktīva, ir pareizais risinājums. Mums to vajadzētu vienmēr uzsvērt. Tieši tāpēc mēs arī varam virzīt uz priekšu to, kas eh, Savienības tiesībās ir pamatprincips. Mēs eh, harmonizējam tiesības, bet mēs nedrīkstam likt eh, dalībvalstīm nest pārāk lielu slogu. Uh, krimināla tiesību jomā tas ir jo īpaši svarīgi, tāpēc, ka eh, šeit tiesību sistēmas daudzās vietās saduras. Tāpēc es pilnībā piekrītu šim jautājumam un šķiet, ka arī Legribas eh, kundze tam piekrita, ja es pareizi sapratu viņas teikto. Protams, ir arī vesels tematu loks, par kurām mēs spriedīsim, un eh, Legribas kundze jau pieminēja vairākas lietas, ko es nevēlos atkārtot. Es pilnībā piekrītu šeit Ligripas kundzei. Bet ir arī kāds viens jautājums, kur es gribētu pieminēt 15. pāntu. Es gribētu šeit uzdot jautājumu, vai jūs uzskatāt, ka šis regulējums tiešām funkcionēs? un vai tas būs taisnīgi. Varbūt šajā jautājumā mums vajadzētu rīkoties tāpat kā citos uh, tiesību jautājumos, kā mēs esam jau to darījuši. Proti tiesas procesu vajadzētu organizēt tādā veidā, ka mēs sakām, ka brīdis, ku, kurā ir uzsākts process kādā dalībvalstī, ir brīdis, kad mēs eh, sākam arī skaitīt eh, soda termiņu. Nebūtu labi rīkoties atkarībā no valsts piederības vai arī no pārkāpuma izdarīšanas valsts. Vajadzētu šeit eh, skatīties uz to valsti, kur atrodas preces. Iespējams, ka varētu izmantot arī citu pieju. Uh, bet es gribētu dzirdēt no jums skaidrojumu, kāpēc jūs esat paredzējuši šo 15. pāntu šādā redakcijā. Īsti nezinu, kā tas funkcionēs, bet tas ir, protams, tikai tāds, de, tāds um, cīks jautājums, uz to varbūt nav jādod uzreiz atbilde, jo ir skaidrs, ka šajā sasākumā mums nebūs vispār laika šo pāntu uh, komentēt un uh, rīkoties detalizēti. Mums arī vajadzētu ar Ligrīpas kundzi apspriesties, kādā veidā šajā īsajā laikā, kas mums vēl ir atlicis, mēs varētu rīkoties. Un pastāv divas alternatīvas. Pirmais būtu darba dokuments, kuru mēs varētu sagatavot, vai arī mēs varētu strādāt pie Eiropas parlamenta rezolūcijas. Mēs vienojāmies, ka mēs vēlamies gatavot rezolūciju. Darba dokuments ir eh, nesaistošs divu referentu raksts, kas eh, nekur nav apstiprināts, kamēr rezolūcija ļaus mums eh, izstrādāt priekšlikumu, kuru kolēģi varēs komentēt un kuru mēs iespējams varēsim pat pieņemt plenārsēdē aprīlī. Tas noteikti būtu daudz uh, labāks un konkrētāks veids, kā parlaments varētu sniegt savu atbildi. Tieši tāpēc mēs uh, koordinātoru sanāksmē šajā pēcpusdienā ieteiksim pieņemt rezolūciju. Mēs ceram, ka mēs varēsim rīkoties šādā veidā attiecībā uz laika grafiku. Rezolūciju mēs varēsim sagatavot tikai angļu valodā, tas nozīmē, ka mēs aicināsim kolēģus um, saprast, ka, diemžēl, nav laika sagatavot tulkojumu. Ja mēs gatavosim tulkojumu, tad mēs nevarēsim visu pieņemt pēdējā plenārsesijā aprīlī. Politiskās grupas un ēna referenti saņem šo ziņojumu 17. februārī, un komentāri būs jāizsniedz līdz 25. februārim. Tas nozīmē, ka Mūsu komitejā 3. martā mēs varēsim jau balsot, un rezolūcija nokļūs plenāra sesijā aprīlī. Tas ir mūsu priekšlikums. Mēs to vēlamies jums likt priekšā. Es domāju, ka mēs varēsim arī ievērot eh, šo plānu Protams, mums ir jāstrādā ātri, bet es uzskatu, ka šis laika grafiks ir arī pietiekami saprātīgs. Un tagad es ar ļoti lielu prieku uzklausīšu to, kas būtu sakāms kolēģiem. Paldies! Uh, no, thank you very much. Liels paldies! Gephards Kundzei par to, ka jūs uh, iezīmējāt šī procesa virzienu ar saviem komentāriem. Es tiešām piekrītu, ka rezolūcijas risinājums būtu piemērotākais un uh, Es, man ir prieks, ka varēšu uzaicināt komisāru arī uz parlamentu, lai viņš mūs iepazīstinātu ar šo priekšlikumu. Es domāju, ka parlamentā ir vienprātība sekot uh, komisijas piedāvātajai stratēģijai jo, kā mēs zinām, jebkuri jautājumi, kas ir saistīti ar sankciju harmonizēšanu no dalībvalstu puses, tiek uztvert ļoti jūtīgi, un tādēļ mums ir jābūt uh, gataviem tam, un mums ir nepieciešams politiskais atbalsts. Līdz balsošanai mums vēl ir dažas minūtes, un Rūders kungs grib izteikties, un Šmita kungs. Vai ir vēl kādi kolēģi, kas gribētu izteikties? Rūders kungs lūdzu. Es tiešām izteikšos ļoti īsi. Gribu pateikties par šo priekšlikumu. Un man tiešām arī šķiet, ka labākais risinājums būtu rezolūcija. Uh, No vienas puses es eh, domāju, ka eh, šis dokuments no komisijas puses ir nepieciešams un labi pamatots, jo tiešām dalība valstīs ir milzīgas atšķirības, kas kaitīgi ietekmē konkurenci. Tajā pat laikā no otras puses eh, mēs redzam, ka šādiem jauninājumiem ir liela opozīcija, un ja paraugāmies uz Vācijas uzņēmumiem, tad tie ir ļoti, ļoti neapmierināti ar šādu notikumu gaitu. Uh, Nu, tiešām žēl, ka šis dokuments ir parādījies tik vēlu, jo būtu daudz labāk, ja mēs varētu iedziļināties saturā, strādāt, un, diemžēl, mums šī iespēja nebūs, un tādēļ man šķiet, ka pats saprātīgākā lieta, ko varētu darīt, ir sagatavot rezolūciju, kurā mēs paustu atbalstu panāktajam progresam, tajā pat laikā norādī, norādot uz to, ka uh, diemžēl vairāk mēs neko izdarīt nevaram, jo tam būtu nepieciešams uzklausīšanas. Paldies. Priekšsēdētājs, es domāju, ka mēs noteikti informēsim cilvēkus par notikumu gaitu, lai kolēģi, kuriem ir eksperts zināšanas muitas jomā, varētu attiecīgi nodot zinām vēstījumu mūsu uh, darba turpinātājiem pēc vēlēšanām jūlijā. Šmeita kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nokavējos, bet es piedalījos trialogā. Tajā pat laikā tomēr dzirdēju daļu no diskusijām un lasīju arī asistentu pierakstus. Es domāju, ka Šis jautājums nenoliedzami ir ļoti svarīgs. Mums ir nepieciešami kopīgi noteikumi, harmonizētas normas. Es domāju, ka mums būtu jāpasvītro, ka šī ir Eiropas Savienības pieeja, tātad pieeja, kas ir balstīta Eiropas Savienības gaisotnē. Bet uh, komisija, kādēļ jūs neizmantojāt citu pāntu sankciju piemērošanai? Jo principā te iet runa par sankciju piemērošanu un noteikšanu. Jūs izmantojat 33. pāntu kā tiesisko bāzi, bet tas ir pārāk eh, tāds maigs. Kāpēc jūs neizmantojāt 83. pāntu otro punktu, piemēram? Jo man šķiet, uz to arī norādīja priekšsēdētājs. Un es domāju, ka tiesiskais pamats ir izšķiroši svarīgs, un šis izaispunkts ir izšķiroši svarīgs, ja mēs gribam, lai kaut kas reāli notiktu. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu, varbūt varētu būt kādas diskusijas. Es nezinu, vai mūsu juridiskajam dienestam ir kas sakāms šajā um, sakarā, bet es domāju, ka ir jāizmanto cits tiesiskais pamats, jo pretējā gadījumā mēs būsim visai ierobežoti tajā, ko varam darīt bet piekrītu tam, ko Rīles kundze teica un ko es arī lasīju Legrips kundze un Gepards kundze. Es domāju, ka mēs varam panākt vienošanos šeit un priekšsētāji mēs varam sākt noteikt balsošanu. Paldies, Šmitkungs. Gribu pateikt, ka manas eksperta zināšanas par Lisabonas līgumu eh, neļauj man eh, pamatot piedāvāt citu tiesisko bāzi. Tāda, ne, tāda nebija mana iecera. Bet varbūt vēl kāds grib izteikties. Korejā kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, patiešām ļoti īsi. Vispirms Jā, es atbalstu to, ka tiek nodalīti dažādi noziedzīgi nodarījumi veidi un pārkāpumi. Es domāju, ka mums nevajadzētu iestrēgt dažādu pārkāpumu formulējumos dalību valstīs, kam tiek piemērot krimināli sodi un kam nē. Es uzskatu, ka naudas sodi var būt pietiekami efektīvi uh, Uh, atturēt no pārkāpumu veikšanas. Un tajā pat laikā es uh, piekrītu tiem argumentiem, kas tika piedāvāt attiecībā uz strīdu atrisināšanu. Un visbeidzot, jautāšanas zīme. Tika norādīts, ka trešais un ceturtais pāns izmanto tādus uh, formulējumu kā muitas uh, noteikumu pārkāpumi, kamēr 4. un 5. punktā iet runa par apzinātu muitas likumdošanas pārkāpšanu. Bet es redzu, ka šie jēdzieni ir nedaudz um, atšķirīgi. Vienā vietā ir runa par muitas pārkāpumiem, otrā par muitas likumdošanas pārkāpumiem. Priekšsēdētājs, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad es gribētu lūgt televīzijas operātoru, kurš stāv priekšā un aizsedz man skatu uz komisijas pārstāvjiem, um, aiziet projām šeit no centra, jo tas nav pieņemami. Šāda rīcība tiešām nav pieņemama. Yeah. Yeah, well, yes, yeah. Uh, uh, we are still discussing this item, so if I can ask uh, people just. If Tātad, lūdzu, pirms balsošanas es saprotu, ka vienmēr ir satraukums un gribas apspriesties, bet lūdzu, izrādiet cieņu pret pārējiem un ievērēt klusam zālē. Es nezinu, vai Zaļīnska kungs vai Anna Bolī gribētu reaģēt, došu jums iespēju komentēt eh, deputātu teikto. Paldies priekšsēdētājiem, liels paldies arī visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri uh, Eh, izteicās šajās īsajās debatēs. Tātad pavisam īsi. Komisijas mērķis bija daudz tālajošāks eh, nekā tas, ko redzat tagad. Mēs domājām par nevis sodu tuvināšanu, bet harmonizēšanu, bet mums ir jābūt realistiem. Nu, un tad, tad ir tas, kas ir. Tajā pat laikā mēs atbalstītu vēl tālāk ejošu šī priekšlikuma piemērošanas mērķus. Tālāk tika <coughs> piesaukt 33. pārs 83. Mēs darbojamies eh, administratīvajā jomā, mēs negribējām iejaukties uh, krimināla uh, sodu jomā un uzskatījām, ka tas varētu būt pārāk daudz prasīts no muitas iestādēm. Tajā pat laikā par saulaicīgumu. Jāsaka, mēs rīkojāmies tik ātri, cik tas bija iespējams. Liels paldies, priekšsēdētāji! Okay.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 jāsaka, ka te iet runa par dažādām situācijām. Vienā gadījumā pārkāpums ir saistīts ar konkrētām precēm, kas ir identificējamas un pieejamas. Citā gadījumā tie ir pārkāpumi, kas nav saistīti ar konkrētām precēm. Un tevis sevišķi pārobežu gadījumā būtu nepieciešams identificēt, kur valsts ir vadošā vai atbildīgā. Tajāpat laikā šeit varētu būt atšķirības dalībvalstu valstu likumdošanā. Tālāk, eh, bet tik uzdots jautājums eh, par šo atšķirīgo terminu izmantošanu, bet jāsaka, ka angļu tekstā šādu atšķirību nav. Varbūt tā ir problēma ar portugāļu valodas versiju. Un visbeidzot, papildinot to, ko teica Zeļīnska kungs, mēs neuzskatījām, ka 83. pāns būtu atbilstoši tiesiskā bāze, jo komisija neierosina kriminālu sodu piemērošanu. Mēs apspriedām to ar mūsu juridisko dienestu un mēs konstatējām, ka šajā gadījumā tas nebūtu nepieciešams, bet iespējams, ka mēs varētu papildināt mūsu tiesisko bāzi uh, ar citiem pāntiem, kā piemēram atsauc uz Savienības muitas kodeksu. Paldies! Lielas paldies komisijai un līdzreferentiem. Uh, 17. februārī ir uh, tekstprojekts angļu valodā, tālāk termiņš grozījuma iesniegšanai 25. februāris, un tad referentiem noteikti būs jā, satiekas ar pārējiem un mēs plānojām apspriest to uh, uh, Briseles plenāras sesijā 1. aprīlī. Lielas paldies jums par uzmanību un tagad pāriesim pie balsošanas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 bet ja jūs tiešām tā skaidri celtu rokas, tad būtu ļoti labi. Atbrīvosim lūdzu vietas šeit tiem cilvēkiem, kur stāv zāles aizmugurē, un es gribu pateikties par milzīgo interesi, ko izrādat par mūsu darbu. Tātad pirmais uh, punkts balsošanas kārtībā ir neformālā trialoga sarunu ar padomi rezultāti par elektroniskajiem rēķiniem iepirkumos. Un es gribētu dot vārtu Langens kundzei vispirms, un pēc tam elektroniski balsosim, vai jūs apstiprinat to, ko saka Langens kundze. Lūdzu, vārds jums. Jā, Herr Vorsitzender, herzlichen. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka mēs esam atraduši ļoti labus kompromisus. Vissvarīgākie punkti bija tie, ka mums ir jāpiekrītam, ka koncesijas arī ir tiek iekļautas piemērošanas jomā. Mēs esam arī konkretizējuši vispārējās e, normas, jo īpaši ir runa par tehnoloģijām, datu aizsardzību un B2B. Tāpat arī mēs esam um, ir noteikuši elektronisko rēķinu elementus jaunā pantā, un esam arī atvēlējuši komisijai laiku tikai 36 mēnešu garumā, kura, kuru laikā ir jānodrošina izmēģinājuma periods. Tas nozīmē, lai izmaksas būtu piemērotas un lai visas šīs tehnoloģijas varētu pietiekami labi izmantot. Uh, Tāpat arī esam paredzējuši 18 un 24 mēnešu uh, termiņus uh, centrālajām iestādēm un attiecīgi uh, apakš iestādēm. Es uzskatu, ka kopumā šis kompromiss ir visnotaļ labs. Mēs varam būt arī priecīgi par to, ka līdz ar to uh, visa publiskā iepirkuma pakotne būs pieņemta šī sasaukuma laikā. Uzskatu, ka rezultāti ir visnotaļ labi, ņemot vērā īso laiku, kas mums bija atvēlēts. Lielas paldies! Un gribu pateikties arī Jāna referentiem, un nu šeit rezultāts tiešām ir izcili labs, īpaši ņemot vērā laika grafiku. Tagad eh, piedāvāju balsot par šo priekšlikumu, balsot elektroniski. Kur mēs redzēsim rezultāts, vaicā priekšsēdētājs? Te jūs redzēsiet balsošanas rezultātus uh, priekšā uz uh, mazajiem monitoriņiem. Tātad sākam elektronisko balsošanu. 37 kartiņas ir ievietots, bet 34 tikai ir jābalso. Yeah. Okay. Sorry, we're just rearranging ourselves here. Uh, right, there are 37 cards in, but... Tātad 38 kartīņas ir ievietotas. Beidzam balsot. 37 pār 1 pret. Lielas paldies par atbalstu. Tātad šis jautājums tiks virzīts uz plenāru sēdi, uz marta plenāru sesiju. Varbūt arī uz aprīli. Nu, tad redzēsim, principā uz mārtu. Tālāk nākamais punkts. Es neredzu Tarabēlas kungu, tad es virzīšu šo jautājumu viņu vārdā. Detalizēti gatavojot tekstu par uh, pakalpojumu valsts pasūtījumu un iepirkumu direktīvu, uh, Šis teksts netika atbilstoši saskaņots, un tas ir tehnisks labojums, bet mums oficiāli tas ir jāapstiprina, vai mums ir elektroniski par to jābalso labi. Jūs zinat, ka notika konsultācijas visām politiskajām grupām. Gribu piedāvāt jums balsot par koriģējumu, kas datēts ar 5. februāru. Sākam balsot. Uh, please vote. If you can hurry up and vote, it would be helpful. Uh, the vote is closed. Beidzam balsot. 37 pār 1 atturējies. To the vote on Mr. Bielan's report. Tālāk balsosim par uh, Bīlāna kunga ziņojumu. Mēs mainījām kārtību nedaudz. Tātad Bilankunga atzinums par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem. Bīlankungs iepazīstināja mūs ar kompromisu. Bīlankungs vēl vēlties ko piebilst vēl šodien? Ja nē, tad varam pāriet pie balsošanas par Bīlankunga atzinumu. Vai visi ir gatavi balsot? Tātad sākam ar 19. grozījumu par šo virsrakstu. Tas ir Salvīnī kunga hondosāvis grozījums par, pret, noraidīts. Sestais grozījums par, pret, pieņemts. 30. atkrīt. 32. Kurš par? Pret. Tātad pret. Noraidīts. Septītais grozījums par pret pieņemts. 33. atkrīt. 34. par pret noraidīts. 35. par pret pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par pret pieņemts. Otrais kompromiss par pret pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret pieņemts. Trešais kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 43. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 44. atkrīt šķiet, ja es pareizi saprotu. Četrdesmit pieci un četrdesmit septiņi par, Domāju, ka balsosim elektroniski. 45 un 47. Beidzam balsot. Norēdīts. 22 pret un 15 pār. Piektais kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. Piecdesmit ceturtais grozījums par, Švāba kungs, lūdzu. es domāju, ka bija svarīgi atrast risinājumu mikro maksājumiem, bet tas, kas tiek piedāvāts, nedod šo priekšlikumu, uh, šo, šo risinājumu, mēs esam pret. Un te ir pārpratums priekšsēdētāji. Borisov kungs runāja par mutisko grozījumu, ko vajadzēja iesniegt Ida Jonga kungām, un es saprotu, jūs nesat to piedāvājis. Uh, All right, well, let's be clear. Um, the oral amendment I'm talking about is... Tas mutiskais grozījums, par ko es runāju, ir tas, kurš ir jūsu balsošanas sarakstā. Vai kādam ir iebildumi par to, ka balsojam par to? Labi, tad balsosim vispirms par to, un kurš ir par 54. grozījumu? Kurš par? Pret? Pieņemts. Es saprotu, ka bija ierosinājums vēl papildus mutiskiem grozījumiem, bet tautas partija tad daturējās to darīt tomēr, ja? Labi, tātad to neapspriežām. Tālāk daudzi grozījumi kompromisa rezultātā atkrīt, un tad es saprotu, ka Mēs balsojam par 16. referenta grozījumu ar mutisko grozījumu, kas ir arī balsošanas sarakstā. 16. ar mutisko grozījumu par, pret, pieņemts. 70. kā papildinājums 16. par, pret, pieņemts. 72. par, pret, norādīts. 17. ar mutisko grozījumu par, pret, ne, Varbūt elektroniski pārbaudīsim. Sākām balsot par 17. grozījumu. Beidzam. Pieņemts 23 pār 13 pret, 2 atturējās. 73. grozījums pār, pret, pieņemts. 74. un 75. atkrīt, 76. pār, pār 76. pret, Noraidīts šķiet. Pārbaudīsim. 76. Sākam balsot. Jā, mēs esam sašķēlušies, jā. 20 pār 18 pret, tātad pieņemts. 77. pār pret noraidīts. 78. pār pret pieņemts. 79. par pret pieņemts. 80. par pret pieņemts. Pārbaudām 80. grozījumu, sākam balsot. Beidzam. 16 par 22 pret noraidīts. 81. par pret pārbaudīsim elektroniski 81. Beidzam balsot. 16 pār 22 pret norēdīts. 82 pār pret. Man ir tiešām grūti saprast. Elektroniski balsosim. 82. grozījums. Beidzam balsot. 19 par 19 norē, pret, tātad norādīts. 83. par pret norādīts.

Pārbaudīsim elektroniski 90. grozējums. Viens no tautas partijas par daudz. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balsi. apsvērumu daļa. Pirmais grozījums par, pret, pieņemts, 20. par, pret, pieņemts, 21. par, Tautas partija būtu labi, ja jūs celt rokas. 20. Pieņemts 21. par pret norēdīts. Sestais kompromiss tika automātiski pieņemts ar piekto kompromisu. Tālāk trešais grozījums. Trešais grozījums par, pret pieņemts, ceturtais par, pret pieņemts, 26. bija saistīts ar 80. tas tika noraidīts. Tālāk piektais grozījums par pret pār piekto grozījumu lūdzu. Pret šķiet jāpārbauda elektroniski. Piektais grozījums sākam balsot. All right, okay. I thought I voted for. Votes closed. Beidzam balsot. 22 pār 16 pret pieņemts. Nu, jāpārbauda, man šķiet, ka es par ceturto lūdzu nobalsosim vēlreiz. Par ceturto lūdzu. Ceturtais grozījums, referents grozījums, kurš pār? Pret pieņemts. 27. atkrīt, 28. 29. netiek piedāvāt uz balsošanu, jo tie saistīt iepriekšējo. Tātad par atzinumu kopumā. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet visi. Trīsdesmit septiņi par viens pret. Liels paldies Bīlāna kungam un gaidām, ka jūs virsīsiet šo jautājumu priekš arī ekon komitejā. Now what's next? Right, okay. Now, we are next. Um... Tagad uh, nākamais balsojums ir Senālovas kundzes ziņojums par Un pie šī ziņojuma jau mēs eh, strādājuši esam zināmu laiku arī eh, kopā ar transporta un eh, pilsoņu brīvību komiteju. Un pagājuši nedēļa mēs arī centāmies iestrādāt pilsoņu brīvību komitejas iesniegtos grozījums mūsu ziņojumā bet vakar vakarā saņēmu vēstuli no Pilsoņu brīvību komitejas, kurā ir norādīts, ka jebkādi centieni grozīt Lībe komitejas piedāvāto tekstu novedīs pie tā, ka viņi apšaubīs mūsu balsojuma rezultātu. Esmu konsultējies ar uh, juristiem, un uh, man teica, ka mums esot tiesības uh, tā rīkoties, kā esam darījuši, bet es gribētu lūgt uh, izteikties arī referenti un ēnu referentus, lai būtu skaidrs, kāda ir mūsu nostāja. Vārds Senolavs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs norādījāt, mūsu, mēs centāmies um, iekļaut Lībe komitejas atzinumu mūsu ziņojuma tekstā, lai tas būtu uh, konsekvents un saprotams un iekšēji saskaņots Un tas saskan ar regulas mērķiem. Mums pagājušajā nedēļā Strasbūrā bija ļoti plaša ēnu referentu apspriede. Mēs apspriedām Lībe komitejas priekšlikumus un balstoties uz viņu ierosinājumiem, mēs vienojāmies par kompromisa tekstu, kas, par ko šodien arī notiks balsojušana. Un tādēļ es ierosinu ieteicu jums, eh, balstoties uz priekšsēdētāju konferences viedokli, nav īsti skaidrs, kā šeit ir sadalīta atbildības starp komitejām. Es ierosinu balstot par iesniegto ziņojumu tekstu un uh, atstāt uh, politisko grupu ziņā izlēmt to, kā rīkoties tālāk. Jo uh, tas, uh, tas iet uh, ārpus manām pilnvarām kā referentei un uh, pārsniedz arī mūsu kompromisa robežas. De Jonga kungam vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es laimīgā kārtā esmu bijis iesaistīts arī uh, Lībe komitejas uh, atzinumu sagatavošanā kopā ar Fosa kungu, un es uh, aicinātu balsot par šo ziņojumu, bet, bet šis rezultāts tomēr nebūs pieņemams manai grupai un citām grupām kā pamats sarunām. Mums ir jābūt, jārīkojas kā pieaugušajiem. Ja ir domstarpības divām komitejām, tad tām ir jāsanāk kopā un jāvienojas par abām pusēm pieņemamu uh, risinājumu. Es ierosinu nebalsot šodien, bet eh, sanāk kopā abu komiteju referentiem un vienoties. Priekšsēdētāji kungs Voskungs arī ir zālē, viņš ienāca pēdējā brīdī un es viņu nespēju vēl uh, sveikt mūsu zālē, bet tā tad uh, jūs esat referents Libe komitejā, kāds ir jūsu viedoklis un kāds ir jūsu ieteikums. Un es domāju, ka mums ir jāuzklausa arī citas politiskās grupas, pirms mēs vienojamies. Valskungs, vārds jums. Vielen Dank, um, auch für die... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies, ka devāt man vārdu izteikties. Šķiet, ka uh, šeit ir parādījusies problēma, kas ir izplatījusies arī uz citiem ziņojumiem, arī uh, referentu līmenī mums uh, parādījās it kā ļoti labas iespējas, taču vēlāk emocionālā ziņā tas viss eskalējās un uh, pārlēc arī uz ēnu referentiem. Tas pats pēc tam notika arī komiteju priekšēdētāju līmenī. Uh, Un pats nelēmīgākais attiecībā uz šo dosie ir tas, ka kādā veidā tiek interpretēts 15. panta nosacījums. Es pats labprāt būtu gatavs šīs tehniskās pārmaiņas, kas tika ieviestas, akceptēt kā referents, bet eh, ilgu laiku, diemžēl, tas nav izdevies. Es būtu pret to, ka mēs eh, par šiem faktiem balsotu. Vispirms šie jautājumi būtu jānoskaidro, būtu jāpaskatās, kas tad īsti ir iekļauts saturā un kā tas ietekmē šos dažādos aspektus. Ja tas viss kļūst pārāk emocionalizēts, tad uh, Lībē vienmēr pastāvēs uz 6. pāntu un 13. punktu, un īstenībā mēs nevarētu šeit eh, neko arī pretoties. Bet, lai mēs varētu nodrošināt skaidrību un lai šī dokumenta iekšējā nostāja netiktu grozīta, tad eh, mums vajadzētu mm, vispirms vēl pārdomāt, eh, kādā veidā tad mēs īsti rīkosimies. Think, um... I think you're Uh, thank you very much for coming. Jums uh, ļoti pateicos par to, ka esat pie mums atnācis. Jūs esat gatavs ar mums sadarboties un varbūt sagatavot kompromisu grozījumus plenāras sēdē. Tas būtu tāds saprātīgs risinājums, bet uzklausīsim vispirms citas politiskās grupas un viņu viedokli. Manders kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mūsu komitejai ir jāuzņem sava atbildība, bet tad atkal ir plenārsēde un tur ir visām komitejām kopīga atbildība. Es domāju, ka mums būtu jābalso šeit uh, iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejā un tad uh, pēdējais jautājums, vai mēs varam jau uzsākt trialogu sarunas, tad varbūt vajadzētu sanākt uh, abām komitejām, jo ja plenārsēdē viss noiet greizi, tad, uh, tad viss darbs būs vējā, bet es domāju, ka mums tomēr ir jāsa, jābalso šodien un tad jārunā ar citām komitejām, jo citādi plenārsēdē viss var noiet greizi. Vandekām kungs. Jā, priekšsēdētāji runāšu vienreiz tomēr angļu valodā un vairāk pēc tam nekad nerunāšu angliski. Tātad šobrīd piekrītu Manders kungam, kā jūs norādījāt un kā Fosa kungs teica, uh, Uh, mums jau ir bijušas ilgstošas sarunas par šo jautājumu, un šeit nav runa tikai par Lībe komitejas nostāju. Patiesībā mēs esam diskutējuši jau desmit gadus, un tagad mūsu uh, pilnvar termiņa beigās mums beidzot uh, ir jā, jāpieliek punkts un uh, jāpanāk vienošanās starplaikā starp balsojumu mūsu komitejā un uh, balsojumu plenārsēdē. Jā, jāvienojas ēnu uh, referentiem. Un jūs taču noteikti saprotat, ko es domāju, tā tad arī Voskungs un ēnu referenti. Es ceru, ka pat Švābkungs saprot. Rīlas kundze. Oh, so, Jā, paldies. Ēnu referenta sanāksmā es jau skaidri norādīju, ka mana politiskā grupa arī ļoti šaubas par šo jautājumu. Mēs eh, vēlējāmies, lai ēzvans būtu obligāts, bet mēs tiemžēl šeit eh, zaudējām, un mums vajadzētu šo iznākumu respektēt. Mums nevajadzētu ar procedūras uh, iespējām šo visu mēģināt likvidēt. Tieši tāpēc mums vajadzētu tagad balsot. Pašsaprotam ir tas, ka pirms eh, balsēm plenārsēdē mums vēl nāksies runāt ar Lībe komiteju. Es eh, domāju, ka arī Lībe komitejai vajadzētu respektēt procedūru, pie kuras ir jāturās. Viņiem būs vēl ļoti daudz iespēju, piemēram, pirms plenārsēdes viņiem būs dažādas iespējas, bet ar to es arī domāju pietiek. Okay. Um, well, I think, I think first of all, I mean... Manuprāt, uh, izskatās, ka ir uh, izveidojušās divas grupas šeit, divu viedokļu grupas, tātad Senēlovas kundze un Vani Kampkungs vēlas balsot par šiem priekšlikumiem, bet, bet arī Voskungs ir šeit zālē un mums ir skaidri jāsaprot, ka pēc tam, pēc balsošanas mums ir jāsanāk kopā abām pusēm un jāpanāk kompromiss pirms plenārsēdes, bet tas jau ir pašsaprotam, ka tā mums ir jādarbojas. Bet uh, reglamentā ir teikts tā. 50. pantā, jā, kāds temats ietilpst uh, vienlīdzīgi divu komiteju kompetencē, un uh, šajā gadījumā pat tā tas nav, jo Liba komiteja ir atbildīga par datu aizsardzību, bet pamat jautājums ir uh, transporta līdzekļu drošība. Tātad, tad mums ir uh, saskaņā ar uh, reglamentu jācenšas panākt vienprātība samierināšanās procedūra. Un tā tad mums būtu jābalso par referents kompromisu tekstu, kas, kurā ir ņemts pēc būtības vērā Lībe komitejas viedoklis, ne burtiski vārds vārdā, bet pēc būtības, un pēc tam mums vajadzētu sasaukt samierināšanās komiteju, lai mēs nodrošinātu Lībe komitejas atbalstu plenārsēdē balsojumā. Manuprāt, tas būtu saprātīgs risinājums. Es ierosinu rīkoties tā. Tā kā eh, es domāju, ka mēs eh, tad varētu arī šādi rīkoties, kā es teicu. Vai kāds vēl vēlas ko piebilst? Es atvainojos, bet eh, es 15, 50. pānta situāciju saprotu šādā veidā. Tas, par ko nobalsojusi Lībe komiteja, ir nekustināms, tātad mēs nedrīkstam tam skarties klāt. Eh, sestais eh, un 13. pants ir jāsaklabā tādā veidā, kādā par tiem ir nobalsots. Es uzskatu, ka no procedūras puses būtu mazliet skaistāk, ka vispirms mēs apspriestos un pēc tam par to balsotu, bet ja jūs eh, nolemsiet savādāk, tad mums ir tas jārespektē. Taču attiecībā uz 50. panta situāciju. Uh, mēs pēc tam nevaram ignorēt mūsu tekstu. Mums tas ir jāakceptē um, šī teksta redakcijā. Nu, vismaz tā es saprotu reglamentu. Well, I mean, I think uh, this will be a difficult Jā, šis tiešām ir sarežģīts jautājums. Es ne, nevēlētos, ka mums tagad rodas strīds starp mūsu komitejām, bet mēs, manuprāt, esam ņēmuši vērā visus jūsu grozījumus un iestrādājuši mūsu tekstā. Un ņemot vērā likumdošanas kvalitātes apsvērumus, mums ir prioritāte šajā jomā. Šeit nav uh, kompetenču līdzsvars Protams, priekšsēdētāja konference atsaucās uz šo 50. pantu, bet mēs, eh, es gribu arī apliecināt, ka mēs neignorējam Pilsonisko brīvību komitejas priekšlikumu, mēs veltījām daudz laika, lai to iestrādātu, un tāpat mēs esam sadarbojušies 49. panta kontekstā ar transporta komiteju, un viņi ļoti apmierināti ar šo sadarbību. Tātad es domāju, ka balstoties uz manas teikto, mums būtu jāvirzās uz priekšu, jo ēnu referenti no ETP un no zaļo grupas uh, arī tam piekrīt un referenti tam piekrīt. Nu, vārds Manders kungam es ierosinu balsot par to tekstu, kas ir mums uz galda, un pēc tam plenāsēdē vienmēram ir iespējams vēlreiz iesnot un 13. apsvērumu tādā formā, kā tie tika apstiprināti Libe komitejā. Priekšsēdētājs, jā, tā vienmēr var rīkoties. Un es domāju, ka balstoties uz to mums arī būtu jāvirzās uz priekšu, apzinoties, protams, kādas sekas tam var rasties. Pilsonisko brīvību komiteja var apstrīdēt mūsu balsojumu spēkā esamību. Un tad var izrādīties, ka mēs nepagūsim šo jautājumu nobalsot līdz mūsu pilnvar termiņu beigām, bet nu, mums tomēr ir jāvirzās priek, uz priekšu, apzinoties, kāda ir situācija, bet es domāju, ka Voskungs no praktisko apsvērumu viedokļu piekritīs, ka mēs domājam par patērētāju un autovadītāju labāko interešu aizstāvību. Un mums ir jādomā par uh, cilvēku interesēm vairāk nekā par mūsu uh, kaulēšano šeit parlamentā. Un mēs esam ņēmuši vērā pilsoņu brīvības, brīvību komiteja apsvērumus. Es šeit nesmu reglamenta sargs, varētu teikt. Es interpretēju šo regu, reglamentu, tā pantus kā tas man šķiet atbilstoši. Mēs esam neapstrīdami atbildīgā komiteja, jo šī priekšlikuma lielākā daļa attiec uz iekšējo tirgu un 50. panta uh, piemērošana. Šeit situācija atšķiras no telekomunikāciju pakotnes. Šeit ir gluži atšķirīga situācija pilsoņu brīvību komiteja ir atbildīga par datu aizsardzības jautājumiem, un tas ir ļoti būtiski, un šie jautājumi ir jāiestrādā tekstā. Bet ja mēs runājam par likumdošanas kvalitāti un rezultātu, ko vēlamies sasniegt, mums ir jārīkojas un jābalso. Līdz ar to sākam balsot 34. un 35. grozījums, kas par kas pret, noraidīti. Pirmais eh, referenta grozījums, kas par, pret, pieņemts. 64. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 26. kompromisa grozījums Alde prasa balsot padaļām. Balstojam par pirmo daļu, kas par, pret pret atturs pieņemta, otrā daļa, kas par pret pieņemta. Tagad 12. kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 12. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais uh, grozījuma bloks atkrīt, un mēs pārējām pie 13. kompromisa grozījuma par pretaturas pieņēmts, un tagad 15. grozījums, un itre 10 pieņemti, libe 9. mēs izskatīsim vēlāk. Tagad 16. kompromiss. Kas pār pret atturas pieņemts? Transporta 18. grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 16. un itre 12, kas pār pret atturas pieņemti. 17. un itre 13, kas pār pret atturas pieņemti transporta 19. un 18. kas pieņ, pārpret atturus pieņemti, itre 15. atkrīt, 72. jau ir noraidīts, tagad balstojām par 20. un itre 16. kas pārpret atturus pieņemti. 75., 73., 74. grozījums jau ir iekļauti kompromisā, tagad kompromis 14, kas pār pret atturas pieņemts, 15. kompromis, kas pār pret atturas pieņemts, tran 22 atkrīt, tagad 23. kompromis, kas pār pret atturas pieņemts. 79. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 80. grozījums šķiet atkrīt. Jā, tas tiešām atkrīt. 17. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 25. grozījums, vai tas atkrīt? Mēs šobrīd pārbaudām balsošanas sarakstu, lai noskaidrotu, kāda ir situācija. 25. grozījums par to jābalso, kas par pret atturas pieņemts. 26. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss, kas par pret. Jā, ar mutisku Manders kunga grozījumu tātad jā. Paldies, priekšsēdētāji. Šis Eiropas tautas partijas grupa aicina svītrot vārdu vehicle. Tad, ja tas tā tiks darīts, tad mazo eh, garāžu īpašniekiem tas eh, var nepatikt un var viņiem kaitēt. Un es aicinu saglabāt vārdu viegli, jo tas ir mazo uzņēmēju interesēs. Senālaus kundze neatbalsta šo mutisko grozījumu. Līdz ar to mēs nevaram atbalstīt mutisko grozījumu, jo Senālaus kundze uh, iebilst pret to, un pret to iebilst sociālistu un demokrātu grupa. Līdz ar to 18. kompromiss bez mutiskā grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām uzreiz pie 20. kompromisa, kas par pret atturas Kas ir pār? Pārbaudīsim nu vēlreiz. Kas ir pret? Jā, pieņemts. Vai mums tagad jābalso par 28. grozījumu? Jā. Mums ir jābalso, tā, jo tas ir savietojams ar citiem. Kas ir par pret atturas pieņēmts? 21. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss, kas par pret pieņemts. 102. grozījums, kas par pret noraidīts. Libe 10 atkrīt. 102. Kas par pret atturas noraidīts? Vai jūs vēlaties, lai mēs balsojam vēlreiz elektroniski? Balsojam elektroniski. Izskatījās, ka tiešām šis grozījums ir noraidīts, bet nu pārbaudīsim. Balso, balso eh, jums beidzies, tātad 6 balsis pār 31 pret. Pārējām tagad pie 32. grozījuma. 32. referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tagad 105. grozījums. Kas par? pret noraidīts. Tagad 24. kompromiss, kas par pret pieņemts. Tagad pārējām pie 20. Vai 4. Atvainojos, mums jābalso par Lībe 12. Kas par pret pieņemts? 23. A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss, kas par, kas pret pieņemts. Tran 33 pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret pieņemts. 113. kas par pret pieņemts. 114. bloka balsojums, kas par pret pieņemts. Libe 14, kas par pret pieņemts. 115. grozījums jau ir pieņemts, tagad tran 36, kas par pret atturas pieņemts. 116. un Lība 16. kas par pret pieņemti, tran 37, kas par pret pieņemts. 117. un Lība 17. kas par pret pieņemti. Tagad virkne grozījumu atkrīt. Tagad kompromiss 27, kas par pret pieņēmts. Tagad uh, apsvērum otrais grozījums referents, kurš par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss, kurš par pret pieņemts. Itre viens, kurš par pret pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par pret pieņemts. Eh, rūpniecība 2, kurš par pret pieņemts, sestais kompromiss, kurš par pret pieņemts, trešais kompromiss, kurš par pret pieņemts, 45. grozījums atkrīt, ceturtais kompromiss, kurš par pret pieņemts, es atvainojos, te bija balsojums pa daļām. Alda pieprasa balsojumu pa daļām. Pirmā daļa bez vārdiem ar lauksamniecības traktoru, kurš par pret pieņemts, un pēc tam ar lauksainicības traktoriem, kurš par pret arī pieņemts. Tagad eh, ceturtais grozījums referents, kurš par pret pieņemts. Septītais kompromiss, kurš par pret pieņemts. Astotais kompromiss. Un šķiet, ka Referents nevēlas iesniegt mutisko grozījumu, tas ir apstrīdēts. Pieņemts. Tagad astotais referenta grozījums. Astotais referenta grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Devītais kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Referenta desmitais grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Lībe 6, kurš par, pret, pieņemts. Transports 11 atkrīt. 10b kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. 10a kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. 11. kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Tas nozīmē, ka Tagad būs galīgais balsojums. Sāksim balsot par visu ziņojumu. 38 cilvēki, kuriem ir balsošanas kartes līdzi, tikai 37 balso. Beidzam balsot. Pieņemts 34 balsīm par, 2 pret un 1 atturējās. Senelovas kundze, vairākums bija pār jūsu ziņām. Sirsnīgi sveicu. Paldies par jūsu darbu. Thank you mandate because it was agreed to have a vote. I want to see. Now, Mrs. Uh, before you leave, Mr. Vanda Kampakungs. Pirms jūs dodaties prom, es gribētu uh, lūgt Senēlavas kundze, vai viņa grib lūgt mandātu, lai varētu sākt sarunas ar dalībvalstīm pašreizējā posmā. Myslím si, že, myslím si, že, nebo můj, můj původní návrh. Mans sākotnējais ieteikums būtu jā, mums ir vajadzīgs mandāts, bet es gribētu uzklausīt politisko grupu viedokli. Mums ir jā, jāņem vērā tas, ko mēs dzirdējām no Fosa kunga puses. Nezinu, vai mēs spēsim rast kompromisu pirms plenārsēdes. Taču vēlreiz atkārtošu, balstoties uz šīs dienas balsojumu, es gribētu uh, uzsākt neformāls sarunas, tāpēc man atbilde būtu jā. Vai kāds vēlas izteikties pret no, ref, no N referenta puses? Vandra Kampakungs? Nē? Ļoti labi. Mandersa kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Es uzklausīju diskusijas pirms balsojuma, un es domāju, ka nebūtu gudri tagad nosūtīt sarunvedēju grupu šīs komitejas vārdā. Pēc tam mums nākļos mainīt šo lēmumu. Mēs, nezinu, mēs nezinām, kāds būs juridiskais atzinums un ko nolems plenārsēdi. Nedomāju, ka būtu gudri tagad sākt sarunas. Neformāli, protams, viss ir iespējams, taču nevajadzētu lūgt mandātu uh, grupai, kas vestu sarunas parlamenta vārdā. Es gribētu vēl uzdot jautājumu par procedūru. Es sapratu, ka mēs rīkosimies šādā veidā. Mums būs balsojums plenārsēdē, un pirms galīgā balsojuma Senelavas kundze izteiks lūgumu nevis balsot galīgi, bet gan nosūtīt šo tekstu atpakaļ komitējai, un pēc tam mēs varēsim tikai sākt sarunas. Well, but I mean, that's not going to be until April 2 anyway, is it? No, I think, I mean, there's a practical question here, is that... Šķiet šeit parādās tāds praktisks jautājums. Ņemot vērā pašreizējo laika grafiku, mēs cenšamies, lai šis jautājums tiktu plenāras sēdē skatīts pēc divām nedēļām. Protams, mēs varētu atstāt šo jautājumu neatrisinātu līdz plenāras sēdes beigām, un tad mēs varētu nogaidīt ar galīgo balsojumu. Visticamāk, ka mēs nevarēsim sākt sarunas nākamnedēļ. Praktiskā ziņā tas nebūs iespējams. Tāpēc Mūsu ieteikums būtu e, nogaidīt līdz plenārsēdes balsojuma beigām. Protams, pastāv iespēja, ka ja pilsoņu brīvību komiteja izsaka kaut kāds iebildumus, tad balsojums plenārsēdē tiks atlikts. Taču, nu, mums vajadzēs gaidīt un skatīties, kas notiek. Protams, ka pilsoņu brīvību komiteja varēs pēc tam apšaubīt e, plenārsēdes balsojuma derīgumu. To viņi iespējams arī darīs, bet nu arī šeit mums ir jānogaida un jāskatās, kas notiks. Labi. Tad eh, nogaidīsim, kāda būs notikuma attīstība. Jebkurā gadījumā liels paldies Senelavas kundze par ieguldīto darbu un arī par eh, jūsu turpmāko darbu pie kompromisiem. Tagad eh, mums ir jābalso par Meijera kunga ziņojumu. Meijera kungs, vai jums ir kas sakāms pirms balsojuma, ne? Tad mēs varam uzreiz sākt darbu. Vai visi gatavi? Labi. All right, um, so. Tātad. Sāksim ar pirmo balsojumu blokā. Dzēst jēdzienu uh, palīg ceļojumu pakalpojumi. Kurš ir par pirmo balsojumu blokā? Pret? Norādīts. Tagad Pirmais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad panti. Pirmais pants, 20. grozījums no referenta, kurš par pret atturas pieņemts. 18. kurš par? Nē, 18. jau šeit ietilpst. 21. 21. grozījums referents, kurš par? Pret. Pieņemts. Ir vairāki balsojumi, par kuriem nav jābalso. All right, okay. So we go to compromise amendment 2 next. Otrais kompromiss. Te ir vairākas lietas, kuras atkristu. Otrais kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Okay. So I think everything else above that. Šķiet pārējais eh, atkrīt, tas nozīmē, ka varam balsot par 155. Rūlas kundzes grozījums, kurš par pret norādīts. 157. grozījums referents, kurš par pret pieņemts. 24. grozījums, kurš par pret pieņemts. 159. grozījums atbilst 24. grozījumam, tāpēc tas ir tikai papildinājums, kurš par 159. rūles kundzes grozījums kā papildinājums 24. mēra grozījumam, kurš par pret noraidīts. Tagad 160. tas arī ir saskanīgs. 160. grozījums galas pelčas kundze, kurš par pret pieņemts. 21. atkrīt, 161. atkrīt, 162. kurš par? Šķiet vajadzēs balsot elektroniski. 162. koferatī grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mēs atvainojos, es nemaz neatklāju balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 pret, 15 par. Šādā gadījumā balsosim par 163. karasa grozījumu, kurš par, pret, noraidīts. 164. grozījums ar mutisku grozījumu no Aldes puses. Vai visi piekrīt šim mutiskiem grozījumam, kurš par, pret, noraidīts? 165. grozījums. Kurš par? Pret. Kurš par? Pret. Šķiet, ka mums vajadzēs pārbaudīt. Šķiet, ka bija pieņemts. Pieņemts 19 pār 16 pret. 166. atkrīt. 25. tika atsaukts, 22. atkrīt. 166. ir atbilstīgs, tāpēc, ka tas ir kā papildinājums, kurš par 166. kurš pret. Pieņemts. Tagad transports 23. Kurš par? Pret? Noraidīts. 167. referents. Kurš par? Pre, kurš par? Pret. Pieņemts. 168. atkrīt. Nē, 168. ir atbilstoši 167. Kurš par? Pret. Noraidīts. 26. ir atsaukts. 27. ir atsaukts. Tagad balsosim par transportu 24. Kurš par? Pret? Norādīts. Transports 25. Eh, Kurš par? Kurš par? Pret? Noraidīts. 169. Lama Klarkins grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. 170. atkrīt. Un transports 26. arī atkrīt. 28. grozījums Hans Pēters Maiers ar vasām pa daļām. Pirmā daļa, kurš par, pret, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, norādīta. Transports 27, kurš par, pret, pieņemts. Transports 28, kurš par, pret, pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Tagad ceturtais kompromiss. Pēc pāris lapām. Ceturtais kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Tagad 198. grozījums. Virņo kundze kopā ar 199. grozījumu tie saistīti, kurš par, pret, norādīts. Abi divi noraidīti. 200. grozījums, kurš par? Pret. Arī noraidīts. 201. kurš par? Pret. Pieņemts. 202. kā papildinājums, kurš par? Pret. Noraidīts. 203. kurš par? Pret. Noraidīts. 204. kurš par? Pret. Noraidīts. 34. Kurš par? Pret. Pieņemts. 205. un 206. Nē, 206. ir atsaukt. 205. Kurš par? Pret. Noraidīts. 35. un tran 38. Kurš par? Pret. Pieņemts. 5. kompromiss. Kurš par? Pret. Pieņemts. 211. Kurš par? pret norādīts. 212. kurš par pret pieņemts. 36. kurš par pret pieņemts. 213. kā papildinājums, kurš par pret noraidīts. 37. ir atsaukt, 214. vai tas atkrīt? 215. kurš par pret pieņemts Kurš par? Pret. Pieņemts. Transports 37. Kurš par? Pret. Pieņemts. Kompromiss numur 9. Kurš par? Pret. Pieņemts. 38. grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 218. Kā papildinājums, kurš par? Pret. Pieņemts. Transports 38. Kurš par? Nē, tas atkrīt. 39. Tran 39. Kurš par? Pret. Norādīts. Tran 40. Kurš par? Pret. Norādīts. 219. Kurš par? Pret. Pieņemts. Tran 41. Kurš par? Kurš par? Liberāļi ir pret. Nu, mums vajadzēs par to balsot. Tran 41. Sākam balsot. Vai jūs varētu pātrināt šo balsojumu? 19 pār 17 pret pieņemts. 39. atkrīt, 40. grozījums, kurš par? Kurš par? Pret. Pieņemts. Turan 42 kā papildinājums. Kurš par? Pret. Noraidīts. 220. grozījums ar balsām pa daļām. Pirmā daļa, kurš par, pret, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, otrā daļa ir norādīta. 43. strand, 43. kā papildinājums, kurš par, pret, pieņemts. 221. grozījums kā papildinājums, kurš par, pret, noraidīts. Strand 44 kā papildinājums, kurš par, strand 44, kurš par, pret, noraidīts. 222. kurš par, pret, noraidīts. Tran 45. kurš par, kurš par, pret, noraidīts. 42. kurš par, pret, pieņemts. Pēc tam vispārējā atkrīt. 43. kurš par, pret, Labi, pārbaudīsim. Šķiet, ka pieņemts ar nelielu vairākumu, bet ļoti grūti eh, pārbaudīt. Beidzam balsot. Noraidīts ar diviem, divām balsīm. Tagad tran 47. Kurš par? Pret. Noraidīts. 44. referenta grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 226. askrīt, 6. kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Tran 48. Atsevišķis punkts, kurš par, pret, norēdīts. Tran 49. kurš par, pret, norēdīts. 230. kurš par, pret, norēdīts arī noraidīts. 231. kurš par, pret, pieņemts. Tagad 232. Eh, kurš par, pret, noraidīts. 233. kurš par, pret, arī noraidīts. Tran 50. kurš par, pret, noraidīts. Arī norādīts. 234. kurš par? Pret. Norādīts. 235. kurš par? Pre, pret. Pieņemts. 238. kurš par? Pret. Pieņemts. Septītais kompromiss, kurš par? Balsojums pa daļām. Septītais kompromiss, pirmā daļa. Kurš par? kurš šķiet pārbaudīsim elektroniski. Septītais kompromiss pirmā daļa. Sākam balsot. Norādīts. Vai otrā daļa vēl ar vienu? Uh, jāvalso? Nē, tā atkrīt. Tur ir tikai par vienu vārdu. Vai mums ir jābalso par otro daļu, referenti? Labi, balsojam par otro daļu. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tagad 237. Eh, jo kompromiss netika nobalsots, tad mums jābalsā par visiem grozījumiem. Is that right, rapporteur? Okay. So we go, I go through... Labi, tad 241, eh, jā? Ja? 241 pār, pret, pieņemts. 242 pār, pret, pieņemts. 246, saka priekšsēdētājs, nē, 46 labo sevi par, pret, pieņemts. 243 nebalsojam, 242. 244 kā papildinājums par, pret, noraidīts. Divsimt četrdesmit pieci par, pret, noraidīts. Četrdesmit septiņi. Balsojam. 47 par, pret, pieņemts. Tran 53 kā papildinājums par, pret, norēdīts. 246 par, pret, pieņemts. 247 un Tran 54 kopā Balsojam. 247 un 354. Par. Pret. Ko liberāļi dara, es neredzu. Jūs par? Labi. 247 un 54 par. Pret. Pieņemts. 249 par. Pret. Noraidīts. Tran 55 par. Pret. Noraidīts. 250 par. Pret. Pārbaudīsim. 250 sākam balsot. Um, right, so 250 the vote's open. Sākam balsot par 250. Beidzam balsot. Noraidīts. 252 par. Pret. Pieņemts. 253 atsaukts. 8A par. Pret. Pieņemts. 259 par. Pret. Pieņemts. 49 par pret pieņemts. 50 par pret pieņemts. Tran 59 ar papildinājumu. Tikai šie vārdi par pret pieņemts. 260 ar mutisko grozījumu par pret Noraidīts. Trans 60 par. Būs jāpārbauda, saka priekšsēdētājs. Trans 60. Beidzam balsot. 17 pār 20 pret norēdīts. 261 pār pret pieņemts. Nākamais bloks atkrīt. Tram 62 par pret noraidīts. 51 par pret pieņemts. 263 un 264 par pret pieņemts. 265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 Tran 63. Noraidīts. Tran 64 par. Pret. Pieņemts. 269 par. Pret. Noraidīts. Tran 65 par. Pret. Noraidīts. 15. kompromiss par, pret, pieņemts. Pārējām pie trans 65 atbilstošā ceturtā daļa kā papildinājums par. Būs jābalso elektroniski. Trans 65. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 17 par 19 pret norēdīts. 16. kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. Tran 69 Desmitais pāns, pirmais punkts. Trans 69 par, pret, pieņemts. 302 atkrīt, 301 atkrīt, 62 par, pret, pieņemts. 306 par, pret, norādīts, 303 par, pret, norādīts 304 par, pret, pieņemts. Tran 70 par, pret, norādīts 63 par, pret, pieņemts. 305 atkrīt, 308 un trans 71 par. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Šķiet, kā atkrīt. Beidzam balsot. 18 par 17 pret pieņēmts. Tran 72 par pret pieņemts. Trāna 73 par pret norādīts. 64 par pret pieņemts. Pārējie atkrīt tran 74 par pret Norēdīts. 65 par. Pret. Norēdīts. 313 par. Pret. Norēdīts. Trans 75 par. Pret. Norēdīts. Tātad vispirms balsojam par 11. kompromisu. Tagad nedaudz sarežģītāk. 29. lapas pusē ir 11. kompromiss. Balsojam vispirms par to. Par 11. kompromisu. Pret? pieņemts. Tātad atgriežamies atpakaļ. Iepriekšējie tātad visi 25. lapas pusē atkrīt. Balsojam par 319. par pret pieņēmts. Tālāk 323 par. Nē, tas atkrīt. 323 atkrīt. Tran 78 atbilstošā daļa. 11. pāns 3. punkts par pret pieņemts. 324 par pret Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojiet. Norādīts. 327 par, pret, pieņemts. 67 ar mutisko grozījumu par, pret, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret pieņemts. 69. grozījums par Sākam balsot elektroniski par 69. grozējumu. Šķiet, ka norādīts, bet paskatīsimies. Tātad norādīts. Norādīts. 341 par. Pārbaudīsim elektroniski. 341. Sākam balsot. 341. Beidzam balsot. Atkrīt 18 pret 18 vienu atturējušos. 342 atsaukts. 345 par pret pieņemts. Trīssimt četrdesmit septiņi par, pret, pieņemts, trān astoņdesmit viens par, pret, norēdīts, trīssimt četrdesmit astoņi par, pret, Norādīts. 351.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

par, pret, atkrīt. 363. Varam par to balsot. Nu, nobalsosim jebkurā gadījumā. 363 par, pret, norādīts. 364 un tā tālāk par, pret, norēdīts, 366. Par, pret, norēdīts, 367 par, pret, norēdīts, 370 par, pret, Noraidīts. Tran 85 un koferatī 371 par, pret, noraidīts. 372 par, pret, pieņemts. 73 par, pret, pieņemts. 375, 376 par, pret pieņemts. 74 atkrīt 378 par pret norēdīts. 12. kompromiss par pret pieņemts. 14. kompromiss par pret pieņemts. Tran 89 atbilstošā daļa. 15. pāns, 2. punkts par Balsosim elektroniski, saka priekšstādātājs tran 89 atbilstošā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot 12 pār 25 pret norēdīts. 373 pār pret norēdīts. 394 pār pret norēdīts. Tagad Trīs, mums ir balsojums blokā, piektais bloks ar Beletkungu, 397 un tā tālāk par, pret, norēdīts. Tran 90 kārtība, 399 par, pret, norēdīts. Tran 91 par, pret, pieņēmts. 79. par pret pieņēmts. 412 par pret norādīts. 413 par pret norādīts. Tālāk ir 415 ar mutisko grozījumu par pret pieņemts. 414. Atkrīt, par to nebalsojam. 416 un 417 about what about 416? Was adopted, so this falls. Right. So now... We vote on 416. Tātad balsojam par 416, saka priekšsēdājs. 416. Par? Pret? Norādīts. 417 par? Pret? Norādīts. Tālāk transporta grozījumi, tran grozījumi. Vai varam tos blokā balsot? Labi, tran 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Par? Pret? Visi norēdīti. 418 un tran 105 par? Pret? pieņemts. 419 par, pret, pieņemts. 420 par, pret, pieņemts. Trans 106 un 107 par, pret, noraidīts. 83 par, pret, pieņemts. Trans 108 par, pret, pieņemts, trans 109 pār, pret, pieņemts, trans 110 pār, pret, noraidīts, 422 pār, pret, noraidīts 423 pār, pret, noraidīts 428 par pret pieņemts. 424 kā papildinājums par pret pieņemts. 426 par pret noraidīts. 427 par pret noraidīts.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 85 par pret pieņemts. 435 par pret pieņemts. 87 par pret pieņemts. Apsvērumu daļa. Pirmais kompromiss par pret Ā, mēs jau par to nobalsojām, saka priekšsēdētājs. Otrais grozījums par, pret, pieņemts. 88. atkrītas, 90. 90. par, pret, norādīts, 91. Atkrīt, 3. par, pret, pieņemts. 95. par, pret, pieņemts. 4. kompromiss. Jau par to nobalsojām. Tālāk 99. par, pret, pieņemts. 100. par, pret, pieņemts. 101. par, pret pret simt pirmais. Pārbaudīsim 101. elektroniski. Beidzam balsot. 19 pret 18, nu jā, par tātad pieņemts. 103. par pret pieņemts. Piektais par pret pieņemts. 13. kompromiss par pret pieņemts. Septītais grozījums, referenta grozījums kā papildinājums kompromisam par, pret, pieņemts. Otrais kompromiss par to jau nobalsojām. Devītais par. Devītais grozījums par Liekam uz balsošanu elektroniski. Devītais grozījums. Beidzam balsot. 20, 17 pieņemts, 118 par, pret, noraidīts, Septītais kompromiss nebalsojam. Desmitais grozījums par, pret, pieņemts. 119. atkrīt. 120. un tran 9 par, pieņemts. 12. atkrīt. 122 par, pret, pieņemts. 125 atkrīt. 13 ir savietojams, par 13 lūdzu. Pret pieņemts. 123 par pret 123 pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Norēdīts. Ar divām balsīm vairāk pret. Tran 10 atkrīt, 126 par, pret, pieņemts. 14. ar mutisko grozījumu par, pret pieņemts. 127 atbilstošā daļa par pret norādīts. 127 otrā daļa atkrīt un pārējie arī tālāk 15. grozījums par pret pieņemts.

Tātad 17. grozījums par pret pieņemts. 135, 136 un 314 par pret pieņemts. 18 par pret pieņemts. 139 par pret norādīts. Trānd 15 par pret norādīts 141 par pret norādīts trans 16 par pret norādīts 8b kompromiss dalītais balsojums pirmā daļa par pret pieņemts otrā daļa par pret Norādīts. Trāms 17 par pret norādīts. Un tagad balsojam par visu ziņojumu. Sākam balsot. We don't need to do that. Do okay. The vote is closed.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 Uh, the... Es lūdzu tos kolēģus, kuri grib iet ārā no zāles, darīt to bez uh, liekām diskusijām, jo mums ir jāturpina darbs. Pagaidīsim vienu minūti līdz nākamā darba kārtības punktu izskatīšanai. Lūdzu, lūdzu, kolēģi, Paņemiet arī līdzi balsošanas kartītes. Balsošana ir beigusies, un ja jūs ejat prom, tad dariet to raiti, lūdzu.